kolēģi. Cienējamie kolēģi, labrīt visiem. Mēs sāksim darbu. Paldies visiem, kas saulēcīgi ieradušies. Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Jums ir eh, grozījumi, kas jums vakar pienāca pa e-pastu. To jūs esat pieņēmuši zināšanai, komitejas locekļi. Tas nozīmē, ka uh, punkts ir pārēc uz uh, 11. Abi atzinumi, par tiem tiks runāts uh, darba kārtības beigās, pēc tam par līdz, uh, uh, ziņojumu būs rīt no rīta. Darba kārtības jaunais variants ir tikai angļu valodā. un e, grozījumi ir iekļauti visi jaunajā darba kārtībā. Vai jums ir iebildumi? Nav, tad ir pieņemta darba kārtība. Otrais punkts. Protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 22. septembrī, 4. 5. oktobrī un 11. oktobrī. Ja jums nav iebildumu, tad e, protokola līdz ar to ir pieņemti. Iebildumu nav. Trešais punkts priekšlikums Eiropas parlamenta ieteikumam padomēm par konsekventu politiku attiecībā uz autoritāriem režīmiem, pret kuriem Eiropas Savienība piemēro ierobežojuši pasākumus, kad šo režīmu vadītā Eiropas Savienības teritorijā īsteno savas personīgās un komerciālās intereses. Jā, par to otrais ieteikums Eiropas parlamenta par eh, konsekvences politikas īstenošanu attiecību uz autoritīviem režīmiem, pret kuriem Eiropas Savienība pievēro ievērošos pasākumus. Referents ir eh, Sērs Grēms Vatsons. Viņš ir eh, izstrādājis ieteikumu 5. oktobrī. Viņš ir arī veicis īstu tādu pētījumu pret pasūtīju šādu pētījumu par režīmiem. 17. oktobrs bija grozījuma termiņš. Kopumā bija 139 grozījumi. Vēlos dot vārdu referentam, lai īsti pastāstu par šiem grozījumiem. Paldies, priekšstādātāji, labrīt visiem. Priekšstādā, es ceru, ka manai runai nebūs jāizņem pārāk daudz kolēģu laika. Tas viens, viens no Anglijas karaļiem Henrijs VIII sacīja vienai no savām sešām sievām, Anai Bolinai, neuztraucies, es ilgi tevi neaizskavēšu. Esmu pagodināts, jau otrais nāk lajā ar šo ziņojumu. Džeimsa Madisona ASV universitātes studentu klātbūtnē. Džeims Madisons, liels federālists, esmu pārliecināts augstu vērtētu mūsu veicamo darbu un to, kā Eiropas Savienība cenšas eh, iedibināt sevi kā vērtību savienību. Un šādā gaismā es nāku klajā priekšsēdētāji ar šo priekšlikumu konsekventai politikai attiecībā uz sankcijām no Eiropas Savienības puses. Uh, attiecībā uz autoritāriem režīmiem, pret kuriem mēs piemērojam ierobežojušas pasākumus. Iesākumam priekšsādātāji es gribētu ierosināt, lai ņemot vērā mūsu noturēs tās diskusijas un to, kā tās attīstījās, mēs mainītu pašreizēju nosaukumu. Tas būtu šāds tagad priekšlikums Eiropas parlamenta ieteikuma padu, ieteikumam padomē par konsekventu politiku attiecībā uz režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākums, kā ar šo režīmu vadītāji ES teritorijā īsteno savas personīgās un komerciālās intereses. Tātad mēs svītrot vārdu autoritāriem, no vārds savienojam no autoritāriem režīmiem, un tā mēs vienkārši konkrētāk pateiktu, ka tas attiec režīmiem, pret kuriem mēs jau piemērojam savu veidu ierobežojušas pasākums. Un, protams, priekšsēdētāji, kolēģiem. Man vairs nav jāatgādina, ka arābu pavasara šai šī gada laikā notikušā arābu pavasara ietvaros mēs savā ziņā mm, esam tikuši um, kompromitēti saistībā ar eh, to, ka bijām atbalstījuši dažus autoritārus režīmus Āfrikā. Līdz ar to šis mm, Ieteikums nāk īstajā laikā. Pateicos kolēģiem, kas veltīja uzmanību šim priekšlikumam, kas uh, iesniedz grozījums. Īpaši gribu pateikties Marko Lonso un citiem sekretariātā par to, ka viņi iekļāva šos grozījumus kompromisu grozījumus. Un gribu pateikties maniem kolēģiem referentiem par to, ka viņi man lielā mērā palīdzēja iztenot lielisku darbu un nodrošinot plašu konsensu šim ziņojumam. Varbūt man vēl būtu jāsniedz divi paskaidrojumi. Viens ir saistīts ar vārdu sankciju lietošanu no vienas puses un ierobežojuši pasākumu no otras puses. Eiropas Savienība līgumos neizmanto vārdu sankcijas mēs tās devējam par ierobežojušiem pasākumiem. Sankcijas ir ANO termīns, un kad mēs piemērojam sankcijas ar uh, ANO starpniecību, tad mēs to saucam par ierobežojušiem pasākumiem. Dažkārt mēs paplašinām uh, konkrēti pasākumi, runājot par mūsu pašu pasākumiem, un tas ANO ietvaros neko daudz neizsaka. Tāpēc es gribētu aicināt nepieņemt 43. grozījumu, kas aicina izmantot skaidru definīciju, jo, diemžēl, es kontekstā netiek izmantots vārds sankcija. Un otrs paskaidrojums, ko gribētu sniegt, mēs, e, jautājums par to, ko mēs gribam panākt Eiropas parlamentam šai procesā. Veidojot Eiropas Savienības ārējās darbības dienas un kopējo Uh, drošības un ārlietu politiku, tad es gribētu ierosināt, lai parlamentam būtu loma veidojot uh, ierobežojošo pasākumu politiku. Un lai tas arī uzraudzītu, kā tas pasākums virzās uz priekšu. Es nevēlētos, lai parlamentam būtu izšķiroša loma par to, kāds konkrēts ierobežojušs pasākums un kurā brīdī tiek īstenots. Uh, Tās drīzāk būtu administrācijas darbs. Mēs apvienojam vairumu grozījumus, 16 kompromisu grozījumus. Risks šādos gadījumos ar vienu ir tāds, ka beigās ieteikums drīzāk izskatās pēc tāds kā Ziemassvētku eglītes, jo no katra zara nokarājas vairākas Ziemassvētku rotaļlietas, mantiņas graznojam. Taču šis priekšlikums ir uh, skaidrs, un es ceru, ka kolēģi varēs sniegt savu atbalstu, palīdzību, kad mēs balsosim par šiem grozījumiem, lai varētu pieņemt skaidru un konsekventu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Pirms ēnu referenti un uh, kolēģi saņems vārdu vēlētos jūs lūgt izteikties par referenta priekšlikumu attiecībā uz vārdu autoritāru svītrošanu. Šis jēdziens sākotnēji bija uh, virsrakstā. Ja nav iebildumu, tad uh, mēs līdz ar to varam pieņemt uh, eh, referentu priekšlikumu, un tādā veidā tas tiks iekļauts arī protokolā. Iebildumu nav, uh, tādā gadījumā mēs tādā veidā rīkosimies. Ēnu referente ir kolēģi Jēglas kundze. Es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu, Jēglas kundze, lūdzu. Jūs ļoti labi izrunājat manu vārdu priekšādā kungs, paldies. Vispirms vēlētos pateikties mūsu referentam par šo sagatavoto ziņojumu, arī par viņa atklātību un atvērtību, arī raugoties uz uh, daudzajiem grozījumiem un uh, arī kompromisu sagatavošanā. Vēlētos arī maniem kolēģiem uh, tautas partijā sirsnīgi pateikties, kas jau iepriekš signalizēja lielu gatavību sadarboties, kā jau teica referents, eh, lai nodefinētu skaidru mērķi un lai nesastādītu tādu Ziemassvētku vēlmu sarakstu tā vietā. Es ceru, ka mēs patiešām esam to sasnieguši vai arī sasniegsim turpinot iet pa šo ceļu. Mums kā tautas partijā ir svarīgi, lai raugoties uz eh, visām darbībām, kuras eh, vēršam pret šādiem režīmiem, lai mēs ņemam vērā arī cilvēktiesības Domāju, ka tā ir būtiska lieta. Mums vajadzētu vēl padomāt, tā es vēlētos to noformulēt, izvēloties jēdzienas ierobežojuši pasākumu sankcijas. To jau vakar teicām. Mēs eh, arī zinot to, kāda ir definīcija, mēs varētu arī iedomāties, ka sankcijas varētu būt jau arī tādā agrākā posmā, agrākā stadijā. Uh, lai tie nebūtu ierobežoši pasākumi tikai kopsumā, tikai tā tie tiktu īstenot, bet varbūt jau arī agrāk. Agrākā stadijā varētu runāt arī par sankcijām Eiropas Savienības līmenī. To mums vajadzētu iekšēji vēl apspriesties un noskaidrot. Mēs eh, piešķiram vērtību arī tām, bet tas jau ir iekļauts ziņojumā, ka padomāt arī par laiku pēc tām, par rekonstrukciju, par eh, turpmāku atbalstu tiesiskas valsts jomā, demokratizācijas jomā, iespējams arī vēlēšana atbalstā, zaļajā konstitūcijā. Tie būtu mūsu mērķi tautas, nu, pat tautas partijas. Tas nozīmē, ka nevajadzētu tā principiāli pārtraukt attiecības, vienmēr vajadzētu būt iespējai vismaz vienas durvis eh, atstāt eh, pavērtas. Šeit ir jānā arī par ekonomisko sadarbību, tā arī ir mūsu interesēs. Mums ir arī īpaši svarīgi ne jau noteiktu stratēģisku vai ekonomisku interešu dēļ vai ideoloģisku interešu dēļ, lai nebūtu mērīšana ar uh, divējādu mērauklu. Esam arī šeit vienotās domās, sirsnieks paldies vēlreiz. Es domāju, ka mums būs tāds ļoti skaidrs atzinums, lai mēs kā parlaments arī lai mūs ņemtu vērā, kā parlamentu kopumā. Paldies! Paldies! Otrais runātājs. Cecālis kungs. Čemen. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es izteikšos pavisam īsi, tāpat kā mani kolēģi. Es varu novērtēt kompromisa grozījumus, kurus panācām saistībā ar šo ziņojumu. Man bija galvenās bažas saistībā ar pilno ziņojumu priekšlikumu. Tas bija galvenokārt par aizliegumu ārvalstu līderiem izglītoties. Mēs šo problēmu atrisinājām ļoti vienkārši. Mēs izvairījāmies no šī formulējuma un mēs vairāk uzsvērām vīzas aizliegumu un līdz ar to tā mēs atrisinājām arī uh, vispārējās problēmas saist, mm, atbilstoši cilvēktiesībām. Un, un manas bažas vēl bija saistītas ar to, ka mēs mēģinājām rast kvantificējumus, kritērijus uh, tiem pasākumiem, kad, kas tiek vērsti pret autoritāriem režīmiem. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo kompromiss citos grozījumos mēs panācām līdzsvaru starp parlamenta atbildību un izpildvaras atbildību. Un es domāju, šāda veida ziņojumā tas ir ļoti svarīgi, jo dažkārt mēs sajaucam mūsu atbildības jomas. Es esmu gatavs atbalstīt visus kompromisu grozījumus tāpat kā vairumu citu grozījumu, kurus iesniedz referents un kolēģi no citām politiskajām grupām. Es domāju, ka tie visi ir vērsti uz šī ziņojuma gara stiprināšanu. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Grazie! Paldies Zāles kungam! Čēmskī Braits. Priega. no Eiropas ārlietu darbības dienas. Liels paldies! Varbūt labāk es izteikšos vēlāk, lai sniegtu komentārus, bet īsi varētu sacīt, ka, kā jau minēju pagājušreiz, atbildot uz 19. jūlija aicinājumu politiskās drošības komitejā, mūsu Mums bija jāpārskata uh, mūsu labākās prakses paraugi, un šai ziņā dalībvalstis minēja uzraudzīšanu, monitoringu. Tas ir svarīgi, un tas arī ataino jūsu vēlmi. Un vēl viena lieta, kā norādīja Jēglis skundze, sankcijas ir daļa no pasākuma pakotnes, un mēs vienmēr ņemam vērā politisko kontekstu un citus pasākums, kas tiek īstenot. Tā tad es augstu vērtēju šīs debats pagājušreiz, un mums ir interesanti norādīts to, ka jūsu debates eh, saskan ar mm, mūsu pārdomām saistībā ar eh, aicinājumu pārskatīt mūsu labākās prakses paraugus. Paldies! Eh, Le ho richiesto di intervenire. Es jums eh, devu vārdu. Jā, eh, jo neviens kolēģis varam nebija pieteicies. Eh, tagad lūdzu referents. Mm, nu, Paldies, priekšsādātāji. Atbildēja man nekas daudz nav sakāms, taču es gribētu vēlreiz pateikties Jēgles kundzei un Zala kungam par viņu ieguldījumu un arī kolēģiem no citām politiskām grupām, citiem ēnu referentiem. Viņu darbs eh, ļāva man vieglāk rast konsensu par tik svarīgu jautājumu. Kībraita komentārs man ir ļoti vērtīgs. Man šķiet, ka šajā jomā mums būs nepieciešams plašāks diskusijas, tālāks diskusijas ar parlamentu un attiecīgajiem dienestim, ārējās darbības dienesta. Tādā veidā mēs izstrādāsim savu kopējo ār, ārējo un drošības politiku. Taču šķiet, nodoms ir skaidrs. Te nepaliek eh, viss tikai izpildvaras ziņā pastāv konsensus šai parlamentā, ka mums jāpiemēro sankcijas konsekventi saskaņā ar uh, prioritātēm, kas var, kuras var attiecināt uz jebkura lieluma vai svarīguma valstīm, lai var redzēt, ka mēs rīkojamies pamatojoties uz principiem, nevis uh, slēpjoties, slēpjot mūsu bāžas gadījumos, kad uh, mums ir darīšana ar lielākām, varanākām valstīm. Ja mēs gribam gūt ticamību kā demokrātisks spēks pasaulē, tad mums ir jāīsteno politika, pamatojoties uz skaidriem, godīgiem principiem, un es ceru, ka tas attīstīsies uh, kā lūgums tālāk no politisko grupu. Sekretāri, paldies! Paldies! Balsošana par eh, ieteikumu būs 20. decembrī. Tad mūsu nākamajā sanāksmē. Un sirsnieks veicam Vatsānu kungu par šo lielisko priekšlikumu. Tālāk mums īsumā ir jāpārtrauc sanāksme līdz kolēģis Kovačevs referents par nākamo eh, jautājumu būs ieradies uz sanāksmi. Paldies! Bene, kolēģi, possiamo riprendere. Kolēģi, mēs varam turpināt darbu. Un tagad eh, pāriet pie punkta ceturtā punkta darba kārtībā. Tur ir runa par eh, sarakstu, trešo valstu sarakstu, kuru valsts piedarīgie pārkāpjot valsts robežas, viņiem ir jābūt vīzai, kā arī par to valsts sarakstu, kuri ir atbrīvoti no šīs prasības. Tas piektais punkts. E, tagad e, mums ir jākarbūt grozījumi par šo punktu. Tagad gribētu dot vārdu kolēģim Kovāčevu kungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi augstu vērtēju kolēģi e, komisijas priekšlikumu grozīja padoms regulu 539.2001, ar ko izveidot to trešo valstu sārakstu, kur pilsoņiem šāšo dalību valsts ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sārakstus, kur pilsoņiem šī prasība neaties. Tātad ir pozitīvais, negatīvais saraksts. Šīs komisijas priekšlikums paredz, ka tiek eh, <clears throat> atjaunot eh, apusējības, tiek atjaunots apusējības eh, mehānisms, un te arī parlamentiem paredzēts stiprāka loma. Ir paredzēts iekļaut drošības klauzulu, kas paredz uz laiku pārtraukt vīzas atvieglojums trešām valstīm un tas attiektos uz ārkārtas situāciju tādās valstīs, kurās, no kurām draud liela imigrācijas plūsma. Un tas arī pastiprinātu Eiropas Savienības nozīmi attiecībā pret citiem reģioniem un stiprinātu ārējo politiku. Šāda klauzula paredz nākotnes ietvaru izveidi un ļauj arī atbildēt uz dažu valstu nevēlēšanos eh, veicināt demokrāt, eh, demokrātiju un godīgu attieksmi pret saviem partneriem. Es gribētu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu. Komisija ierosina dažus noteikumus, kas dalību valstīm ir jāpauž komisijas priekšā taču ir ļoti svarīgi norādīts to, ka pagaidu atteikšanās no vīzes programmas šīm konkrētām valstīm nebūs automātiska. Dalību valstīm ir jāizvērš izvērtēšanas process ar atsaucēm uz, ārē, uz ES ārējās, ārējo politiku, uz konkrēto valsti un reģionu, kurā šī trešā valsts atrodas. Šī procesa ietvaros mums arī būtu jāiekļauj Eiropas ārējās darbības dienesta zināšanas, un par to ir grozījums manā priekšlikumā. Runājot par ārējās, um, par ārējo ārlietu komiteju, te ir arī priekšlikums Libe komitejai, esmu redzējis priekšlikums no maniem kolēģiem, un vairums no tiem ir jāapspriež Lībe komitejā. Un par to mēs nevaram spriest paši tagad. Mm, ceru uzklausīt kolēģi komentāru. Paldies. Bīni, diamala parola. Jā, labi, tad dosim vārdu. Fajonas koncē no ēnu referenta no sociālistu uh, politiskās grupas. Naipriek hvala. Runāšu slovāņu valodā. Gribētu vispirms teikt paldies par uh, šī um, atzinuma prezentāciju. Es gribētu teikt, ka mēs šeit runājam par tādu ļoti jūtīgu politisku jautājumu. Pirmajā brīdī raugoties šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti tehnisks ziņojums, bet mēs zinām, ka pārvietošanās brīvība šajā uh, laika brīdī Eiropas Savienībā ir tāda vērtība, kas ir tiešām jāsargā. Ir uh, uzbrukumi Schengenas brīvībai un uh, uh netiek arī pilnībā atbalstīta jauna valsts iestāst, iestāšanās bezvīzu režīma valstu kopībā. Politiskā patvēruma prasītāji no Rietumbalkāniem ir uh, mēģinājuši ir ieceļot nelegālā veidā. Mm, tādēļ tas ir tāds politiski ļoti jūtīgs ziņojums. Gribētu izteikt eh, vairākas tādas ļoti nopietnas eh, bažas. Vispirms es atbalstu Eiropas eh, komisijas nodomu šeit paredzēt tādu aizsardzības klauzulu kas tādu pagaidu vīzu ieviešanu piemēro tikai uz tādiem ļoti stingriem nosacījumiem, kas pamatotos ļoti stingru analīzi, bet es ceru, eh, es eh, baidos, ka praksē tas izskatīsies savādāk un ka dažas valstis to izmantos kā politisku līdzekli, ir īpaši tādā situācijā, kādā mēs atrodamies šodien. Es gribētu izteikt savas bažas par šo jautājumu. Saskaņā ar Eiropas komisijas priekšlikumu Eiropas eh, parlamentam ir tikai konsultējoša loma. Tas līdz šim tā nebija, kad bija runa par šīs regulas grozījumu. Tas nozīmē, ka Eiropas komisija un uh, padome Eiropas uh, parlamenta viedokli tām nav jāņem vērā. Tādēļ es ieteiktu, ka komisija Eiropas parlamentu un padomi kopā informētu un tiem būtu viena nedēļa laiks izstrādāt atzinumu. Man ir arī bažas raugoties uz uh, ieteikto procentu likme, kas varētu novest pie tādas ļoti bažas izraisošas situācijas. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu viena dalība valsts vai vairākas dalība valstis varētu uzsākt procesu, kur šī vīzu režīms varētu tikt atlikts, un komisija paredz trīs šādas situācijas ar 50% slieksni. Pirmajā brīdī šie 50% šķiet daudz, bet tas tā nemaz nav, jo saskaņā ar 2010. gada datiem Vācijā būtu jau šodien ārkārtas pasākumu, ko tā varētu veikt. Tas nozīmē, ka tas dod pārāk lielu brīvību dalību valstīm un Eiropas komisijai kad būtu runa par personu brīvības pārvietošanās ierobežošanu. Es tādēļ ieteiktu, ka mēs runātu nevis par procentu slieksni, bet par uh, nozīmīgu palielinājumu, būtisku palielinājumu patvērumu pieprasītāju skaita ziņā, kas atstātu lielu ietekmi uz uh, vispārīgo emigrācijas situāciju vienā vai vairākās valstīs. Bet Eiropas parlamentam ir jābūt lielākai nozīmē. Arī Libas komiteja eh, konsultēs par šo jautājumu, un es domāju, ka būtu labi, ja komitejas Libe un Afet komiteja ieteikumi būtu vienādi. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam ir vajadzīga lielāka loma. Uh, Nevar jau tā, ka rīt uz brokastu laiku dalība valsts pieņems lēmumus, arī tad, ja būs runa tikai par pagaidu uh, vīzu režīmu atcelšanu vai nosacījumu ieviešanu. Un es ceru, ka šī aizsardzības klauzula nekad netiks arī izmantota, piemērota, jo runa šeit patiešām ir par politiskajiem jautājumiem. To gan uh, Eiropas komisijas pārstāvs, gan arī polijas prezidentūras pārstāvis jau ir vairāk kā teikuši. Es ceru, ka mums to nevajadzēs izmantot. Tādēļ es jūs lūgtu arī šos mutiskos grozījumus, kurus es eh, vakar ir, jums nosūtīju, tos atbalstīt, un es ceru, ka Eiropas parlaments atkal un atkal apstiprinās, ka mēs esam pār eh, bezvīzu režīmu tām valstīm, kuras eh, pagājušajos gados par, uh, ir veikuši būtiskus soļus, tās ir Rietumbalkānu valstis, mums ir uh, šeit jāpastiepina tehniskie kriteriji un jārēd ļoti skaidrs vēstījums, ka mēs to domājam arī ļoti nopietni. Paldies! Paldies, kolēģei! Tagad vārds. Argentīniekungam. Paldies, priekšēdētāji. Sargentīniekundze. Pagājušajā gadā Nu, sākšu varbūt savādāk savu uzstāšanos. Pagājušā gadā mēs piedzīvojām arābu pavasari, un šeit Eiropas parlamentā mums bija tādas ļoti intensīvas debatas par Tunisiju, par uh, Eiropas lomu šajā procesā. Un jāsaka, ka bailes no bēgļu plūdiem Viss šīs debates ietekmē arī tās debates, kas ir pie mums šeit parlamentā par uh, vīzām tiem cilvēkiem, kas ieceļo no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Ja mēs sakām, ka mēs uh, vīzu liberalizāciju atkal varētu atsaukt vai samazināt, tas ir pārāk vienkārši Es piekrītu arī Fajonas kundzē, kura teica, ka mums vajadzētu vairāk padomāt par to, vai mēs eh, samazināsim, vēlamies samazināt vīzu liberalizāciju. Mums vairāk ir jāpievērš uzmanība uz eh, arvien eh, vairāk pieaugušo ieceļošanu Eiropā. Mēs nedrīkstam sevi ļaut iedzēt stūrī. Vēbers kundze arī ar savu grozījumu saka, ka vīzu liberalizācijas samazinājums ietekmēs arī starptautisko politiku, gan arī Eiropas lomu attiecībā uz kaimiņu valstīm. Es uzskatu, ka šis iesniegties grozījums ir labs. Es ceru, ka ārlietu komiteja attiecīgi izvirzīs priekšlikumus arī Pilsoņu brīvību komitejai. Paldies! Labi, paldies! Vai vēl kāds vēlas runāt? Atcīm redzot, nē. Tādā gadījumā vārds komisijai. Ja jūs vēlaties runāt, lūdzu. Priegu. <coughs> Uh, thank you, Mr. Chairman, and good morning. Paldies, priekšsādātāji. Labrīt visiem! Iesākumā gribētu pateikties Kovačev kungam par viņa ziņojumu priekšlikumu. Ziņojumu, mm, es domāju, var vērtēt ļoti augstu, mums tas patīk. Es domāju, ka Kovačeva kunga ierosinātais grozījums mūsu skatījumā arī ir saprātīgs. Būtu saprātīgi novērtēt arī e, iekļaut Eiropas ārējās darbības dienas novērtējumu šādā lēmumā, vai būtu uz laiku jāatjauno vīzu režīms, tā tad tas ir sakāms. Um, par komisijas vērtējumu, taču arī padomu laikam neiebilst. Runājot par institucionālo pusi, es nezinu, ka Eiropas ārējās darbības dienests uh, būtu vērtējums saistībā ar parlamentu un šiem grozījumiem no institucionālā viedokļa. Es domāju, tas ir jāpas, jānoskaidro, taču būtībā ideja mums ir pieņemama. Runājot par Fajons kundzes ierosinātajiem grozījumiem, Es gribētu sacīt, ka visvarīgākais, uz ko viņi norādīja, bija saistīts ar parlamenta lomu. Mēs mūsu priekšlikumā esam ierosinājuši ļoti stingrus kritērijus, lai tiktu izmantota aizsardzības klausula, jo tikai tādā gadījumā mēs uzskatām, mēs varam izmantot komitoloģiju, kura šādās ārkārtas situācijās ir svarīga tādā situācijā, kad jāpieņem ātrs lēmums tāpēc mēs te runājam par komitoloģiju. Jā, mēs gribam dot parlamentam nedēļu, lai tas uh, pauž savu atbalstu, pirms mēs pieņemam lēmumu, tad manā skatījumā patiesībā tas neatbilst komitoloģijas procedūrai, un tad te var būt arī institucionāla problēma. Tāpēc uz to mums jāraugās ļoti piesardzīgi, jau no institucionālā viedokļa vien. Vēl es gribētu izmantot iespēju jums atgādināt par to, ka komisija ir apņēmusies sniegt pilnīgu informāciju Eiropas parlamentam par iespējamo aizsardzības klauzulas stāšanos spēkā, un tas arī tik minēts mūsu memorandā mums nav nekāda nodoma atstāt Eiropas parlamentu ārpus šī procesa. Taču, ja mēs gribam izmantot komitoloģiju, tad mums jābūt ļoti piesardzīgiem saistībā ar to, ko mēs varam darīt institu no institucionālā viedokļa, runājot par procentuālo slieksni. Mēs jau agrāk minējām, vai te runa par 50 vai 66 procesiem, tagad es saprotu, procentiem jūs vispār gribat tos atmest. Šo priekšlikumu mēs arī apspriedām padomē un uh, ar dalību valstīm. Ja mēs gribam komitoloģiju, taču procents mēs negribam, tad komisija būtībā to varētu pieņemt. Taču galvenais mūsu skatījumā ir šī komitoloģija, kas notiek ir jāpatur. Es domāju, ar to tad pat labam pietiktu. Protams, ka mēs vēl runāsim par to Lība komitejā. Paldies! Grazie, il relatore. Jā, paldies. Vai referent vēlas vēlreiz pieteikties? And, uh... Paldies, kolēģi. Paldies arī referentam no Liba komitejas, kurā mums bija diskusijas par to, kā turpināt šo darbu. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt, Fajons kundze, bet uh, Uzskatu, ka tas ir atkarīgs no Liba komitejas, vai viņi izlēma par procentu slieksni un nosacījumiem, kādiem jāatbilst divās, trijās dalībvalstīs, lai tiktu iesniegt informāciju komisijai par migrācijas statistiku. Tas attiec tikai uz Rietumu Balkāniem. Mēs visi zinām, kādai šis priešlikums tagad ir pacelts. Ārkārtas situācijā ja izmantosim komitoloģijas procedūru, ir zināmas bāžas par to, kā iesaistīt parlamentu eh, ar šo vienas nedēļas termiņu, lai parlaments varētu sagatavot savu atzinumu. Visticamāk tā būs Liba komiteja, kas to darītu tādā gadījumā. Komisija arī nu, pat jau to apstiprināja, viņi informēs parlamentu par visiem spērtajiem soļiem, un tas ir saistīts tikai ar iespēju uz laiku apturēt bezvīzu režīmu. Tas nav uh, pastāvīgi, pastāvīgs stāvoklis attiecībā uz kādu valsti. Šāda norma nav iekļauta mūsu priekšlikumā. Par to, ka varētu kādu valsti uz visiem laikiem izslēgt no bezvīzu režīmu. Tas ir tikai pagaidu pasākums. Tādēļ mūsu ārlietu komiteja būtu jāiekļau šajā priekšlikumā, un no savas puses es atbalstu Riebers kundzes priekšlikumu, un, protams, arī savu, un uh, mutiskie grozījumi, manuprāt, būtu jāskata Lību komitejā. Paldies! Paldies! Balsojums būs šodien pēcpusdien 18.15. Šodien 18.15. Tātad eh, nākamais punkts ir ārlietu politika, Eiropas Savienības ārlietu politika attiecas pret BRICS valstīm un citām jaunām lielvarām mēģi un stratēģijas. Referents ir kolēģis Sarjuš Vojskis. attīstības eh, komitejai būs vajadzīgs laiks izstrādāt atzinumu, un, lai to varētu nodrošināt, balsojums būs 20. decembrī šeit. Tikšanās ar jauno delegācijas vadītāju Indiju ir paredzēts 11.15. Tādēļ bez jebkādiem aplinkiem vārdu dosim uzreiz kolēģim Sarīvušam Vojska kungam. Lūdzu, ierobežoties uz pieciem, pieciem minūtēm jūsu ievadrunā. runā. Multu grācija, prezidente. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties kodolīgi. Nu, jums tiek dots desmit minūtes. Jā, mēs izlēmām dubultot jums atvēlto laiku. Pirmām kārtām, paldies visiem, kas iesniedza grozījumus, tie bija ļoti vērtīgi. Vienlaikus šie grozījumi atbalsta manu pieeju, kas atbalsta šādu fenomenu es centīšos pēc iespējas vairāk izmantot 164 grozījumus. Pirmā ēnu referents sanāksme jau ir notikusi. Tur mums eh, bija ārkārtīgi konstruktīva diskusija, un esmu eh, pārliecināts, ka mēs panāksim vienprātību par šo tekstu. Mūsu pirmajā diskusijā zinām polemika ir pamatojuma ar to, ka no vienas puses brika valstis ir būtiskas un tām ir jābūt atsevišķai pieeja no Eiropas Savienības puses, gan divpusējā līmenī, gan plašākā līmenī, un jāapzinās, ka šīs valsts ir ļoti atšķirīgas. Tomēr vienlaikus šai pieejai, un tas ir mans vēstījums ziņojumā, ir jābūt papildinātāji kā grupas pieeja, un mēs piedāvājam uh, divu ceļu pieeju brika valstīm, tad atsevišķi, un kad situācija prasa ar zin, pie, nepieciešamo koordināciju no ES puses, tad, kad ir kopējas darbības un nepieciešami attiecīgi ārpolitikas instrumenti, lai paredzētu viņu darbības, nevis tikai reaģētu uz to, ka tās ir notikušas, lai mēs varētu panākt konstruktīvu dialogu ar šīm valstīm, uh, kas ir būtiski daudzās jomās, bet vēlos šeit eh, minēt, kā jau arī norādīju savā ziņojumā, ir kādi 5-6 gadījumi, kad šīs valsts ir rīkojusies neskaņā ar mūsu vēlmēm, un ANO ir ļoti būtiska vieta, kur viņi apšauba mūsu lomu un tiesības izteikties vienā valstī. Tālāk par cilvēktiesībām un treškārt par klimata jautājumiem. Tādēļ es uzsvaru, ka mums ir nepieciešama sadarbība un jāparedz viņu darbības, nevis tikai e, jāpieņem tāda politika, kā strausiem. Jā, strausam. Atcerējos īsto vārdu runāt. Tas, ka mēs izliekamies, ka viņu nav, jau nenozīmē, ka viņu nav. Tas nenozīmēs, ka būs tāda savaldīšanas politika, bet mums ir jāatzīst šīs valstis, jāsadarbojas ar viņām, jāparedz viņu darbība, un Briks varētu kļūt par ļoti vērtīgu partneru mums, ja mēs viņus neņemsim vērā vai uzskatīsim, ka tas ir pašsaprotams jautājums, vai arī neatzīsim šīs valsts kā esošas un būtiskas, tad mēs palaidīsim garām ļoti svarīgu iespēju iegūt būtisku partneru, veidojot tiesiskumu un kārtību vairāk pasaules daļās, kas ir ļoti svarīgs mūsu kopējs uzdevums. Mēs nedrīkstam laist garām šādu iespēju sadarboties ar šīm valstīm, bet vienlaikus nedrīkstam pievērt uh, acis uz to, kā šīs valstis rīkojas, ņemot vērā jaunu lielvaru uh, uznākšanu uz skatus globālā līmenī, Es neaicinu izveidot jaunu departamentu aģentūru vai ko tam līdzīgā ārējās darbības dienestā. Es aicinu, lai šis dienests, veicot atbilstošu koordināciju un sagatavošanos, uh, būtu gatavs šo valstu iespējamām darbībām. Tas tik tā būtu no manas puses. Uh, vēlos teikt, ka saglabāju optimismu par to, ka visi šie komentāri varēs tikt iestrādāti galīgajā ziņojuma projektā. Un es uh, ceru, ka mums būs ļoti labas diskusijas ar kolēģiem un kā arī ar referentiem, kas būs 13. decembrī, lai pēc tam varētu arī panākt vairākumu balsojumā. Paldies. Tagad Zāles kungam. Thank, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Mums bija ļoti interesantas un būtiskas diskusijas politiskā un teorētiskā līmenī par to, kādai jābūt pieeja attiecībā uz brīk valstīm, un šis jēdziens brīk valstis ir pašā sarunu kodolā, jo reizēm mēs runājam par brīk valstīm kā kopumu, kā organizācijām, bet reizēm mēs runājam par šo brīk kā piecām valstīm, un mēs domājam par pilnīgi atšķirīgu pieeju katrai valstī. Mums ir jābūt ar ļoti atklātu pieeju šim jautājumam, jo ir vairāk, kas atšķir šīs valsts nekā vieno. Tādēļ mums ir jāatrod labākais līdzsvars starp divām pieejām, jo šīs visas lielās valstis - Brazīlija, Dienvidāfrika, Krievija, Indija, Ķīna - tās ir ļoti būtiskas lielvaras, katra savā kontinentā. Un mums ir jāatrod līdzsvars starp reālo situāciju un to, kā šīs valstis mēģina panākt vienotu nostāju. ANO tas ir viens no jautājumiem, kas varbūt, manuprāt, nav tas svarīgākais, jo vienmēr šī pozīcija tiek gatavota atsevišķi katram godījumam, atšķirībā no Eiropas Savienības vai OPEC, kur ir tiešām organizatoriskā līmenī ekonomiska vara. Uh, tiešām mums nevajadzētu kā strausam bāzt galvas miltīs. Es uh, pilnībā atbalstu šādu uh, pārliecību, jo reizēm brika valstis ir ļoti problemātisks partners, ir īpaši ANO, kad mēs cenšamies kaut ko darīt. Es nezinu, kādas ir īsti viņu nos, nu, viedoklis par klimatu pārmaiņām, bet, nu, situācija ir tāda, kāda ir. Uh, Tāpat ir ļoti svarīgi izveidot jaunus instrumentus Eiropas Savienībai, un tā ir bilaterāla strateģiskā partnerība. Es zinu, ka šis ziņojums ir par brīk valstīm, bet varbūt mēs varētu uzsvērt, ka Eiropas Savienībai, lai izstrādātu strateģisko partnerību bilaterā, bilaterālā līmenī, tas būtu ļoti svarīgs instruments. Protams, tas nav vienīgais jautājums, kas ir jāskata saistībā ar BRIK valstīm. Savas politiskās grupas vārdā var teikt, ka mēs esam gatavi atbalstīt daudzus referenta grozījumus, jo tas norāda, kāds ir visa ziņojuma tonis un iet pareizajā virzienā, un es uzskatu, ka mēs panāksim labu līdzsvaru un labus rezultātus. Mums ir vairāk kā mēnesis palīdz šim darbam, un es arī palieku ļoti optimisks šī sakarā. Paldies! Grazie. Secondo intervento la collega Sargentini. Paldies, Sargentini kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Zalas kungs piedalījās re, ēnu referentu sanāksmē un izteicās tādā tīri filozofiskā līmenī. Es eh, domāju, ka tā bija ārkārtīgi interesanta sanāksme. Mēs runājām ne tikai par briku valstīm, bet arī par to, kā Eiropas attieksme pret šīm valstīm izpaužās un kādai tai būtu jābūt. Mums jāapzinās, ka pasaule mainās. Šīs ir jaunas uzlicošas lielvaras, kuras kļūst arvien ietekmīgākas. Šīs valsts pastāv par spīti vai koloni, koloniju vēsturei, bet ir jāapzinās, ka tagad tās ir kļuvušas patstāvīgas un ir jāņem vērā šis jaunais līdzsvars pasaulē. Uh, Un es uzskatu, ka mūsu diskusiju rezultātā mēs iegūsim ziņojumu, kurā tiks pausta Eiropas nostāja šajā jautājumā. Mēs kopā ar ASV vēlamies panākt Eiropu, kas reaģē uz izmaiņām pasaulē un tas kopā ar šo ziņojumu dod mums iespēju meklēt jaunu līdzsvaru, un mums šajā līdzsvarā jārod arī sava vieta. Ir liels izaicinājums skatot šos eh, ļoti daudzos grozījumus, ir jāmeklē kompromisi. Tas nebūs vienkārši, bet tiem ir jāatspoguļo jaunā situācija pasaulē. Šā mēs līdzsvars, un esam gatavi jums palīdzēt šī darbā. Uh, Paldies, paldies. Jātan Maki, lūdzu. Tämän raportin aihealue on. Paldies. Šī ziņojuma joma ir jo īpaši plaša. Es uzskatu, ka mūsu referentam Sarjus Volšs kungam te daudz darāma. Daudz aspektu jāņem vērā, pievēršoties, pievēršoties šai tēma. Taču Starījuši Vorska kungs ir ārpolitikas uh, eksperts un tam ir saikne arī ar Briku valstīm. Daži komentāri no manas puses. Mm te ir runa par zināmām domstarpībām. Taču, kā jau sacīja mūsu referents, mūsu Eiropas Savienībai jābūt redzamākai starp, starptautiskās skatuves. Un šai ziņā, piemēram, ASV ārlietu sekretārai ir jābūt spējīgai vadīt sarunas ar vienu personu no Eiropas Savienības, un pat labam tā nav, vai ja ar vienu personu ASV uh, amatpersonu gribēs runāt, tad, protams, tā būs uh, Angela Merkel, nu, es negribu noliegt Angelas Merkels lomu, bet, nu, tas nav es interesēs. Nu, tā tad runāja par domstarpībām. Brīk darbība nav tik labi organizēta, kā varētu likties, spēļot pēc šī dokumenta. Paraudzīsimies uz ANO eh, deklarācijām. Brīk eh, tur balso atšķirīgi, katra valsts citādi. Viņas nebalso visas kopā vienotā balsi. Eiropas Savienībai varbūt vajadzētu izstrādāt strateģisku partnerību. es nesaskatu nepieciešamību veidot jaunu koordināciju attiecībā pret BRIK valstīm. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka situācija nav tik vienkārša, kaut arī mēs nodevējam šīs valstis vienotā vārdā par brīk, tas nenozīmē, ka tās viss liekams vienā maisā. Mm. Un tad vēl es gribētu sacīt, ka mūsu ārpolitikai nebūtu Britu valstis jāuzskata par vienu valstu grupu. Tāpat mums nevajadzētu pievērst uzmanību tikai vienai vai divām valstīm, ASV, piemēram, vai kādai citai valstī. Un runājot par eh, mūsu parlamenta viedokli. Es domāju, mums nav nepieciešams papildu personāls. Vienkārši esošais personāls būtu labāk jāizglīto. Uh, Man šeit ir arī zināms jautājums, šaubas par priekšlikumiem, kas tikai grib palielināt birokrātisko slogu. Jūs zināt, ka Eiropas Savienība ir pastāv vairāks ārlietu, komit, ārlietu politikas, ir parlamenta ārlietu politika, komisijas parlamenta, un tad vēl ir ārlietu politika kā tāda vesela joma. Uh, un mums nepieciešams vairāk, eh, vairāk vienot visas politikas un vienu telefonu numuru visām politikām. Paldies. Uh, like... Škundze, lūdzu. Paldies mūsu kolēģim Sarīšam Volskī par uh, viņa pienesumu šī darbā. Viņš tiešām ir parādījis, ka viņš pats ir ļoti nopietni pārdomājusi visus tos komentārus, ko ir izteikuši vairāki kolēģi. Manuprāt, tas ir ļoti saprātīgi un parāda, ka diskusijas šī komitejā ir ļoti liederīgas. Un uh, Zalskunga komentāru kontekstā es vēlos norādīt, ka svarīgākais elements, kas nosaka mūsu attieksmi pret brika valstīm, ir jāatzīst, ka tā nav vienota grupa. Neskatoties uz to, kādas ir sinerģijas konkrētos brīžos, tas, kas viņus apvieno reizēm, ir uh, nepieciešamību stāties mums pretī, bloķēt mūs, uh, bet starp šīm valstīm ir ļoti lielas atšķirības. Mēs sametam šīs valstis visas vienā maisā, bet tas nav pareizi. Un lielākā pretruna starp šīm valstīm ir tā, kāda ir to nostāja drošības padomā, padomē. Divas valstis ir ļoti konservatīvas, Krievija un Ķīna, tās vienmēr vēlas pieturēties pie status quo, un tad Indija un Brazīlija vēlas būt pastāvīgās loceklas drošības padomē. Tā ir būtiska atšķirība un mums to nevajadzētu vērtēt pārāk zemu. Par to ir rūpīgi jādomā, jo mēs, kā Eiropas Savienība, bieži tiekam pievienoti Krievijai un Ķīnai, kas pieturās pie status quo un visa retorika par drošības padomus paplašināšanu, par padomēs, drošības padomus spēcināšanu, tās ir pilnīgs muļķības, jo mūsu starpā ir divas lielvaras, kuras nevēlas nekādas pārmaiņas, tās vēlas saglabāt status quo, bet mēs zinām, bet ja mēs neiesim šajā virzienā, tad mums nebūs funkcionējuša sistēma vispasaules līmenī. Uh, drošības padomēm būs arvien vairāk situācija, kur tās uzticamība būs apdraudēta. Un mums, kā Eiropas Savienībai un arī parlamentam, ir jāpieprasa, lai Eiropas Savienībai kā kopumam būtu loma drošības padomē. Un tas, protams, pieprasa status quo maiņu. Tādēļ Tam būtu jābūt kā apsvērumam mūsu referenta prātā, kad viņš uh, runā par briku valstīm. Paldies! Kristian Lef. Eiropas ārējā dienesta, ārējās darbības dienesta pārstāvis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt mani pievienoties šī sanāksmē, lai runātu par ziņojumu projektu. Pirmkārt vēlos apsveikt uh, šo gatavību runāt par briku un tā lomu starptautiskajā līmenī. Pēdējo gadu laikā un īpaši pēdējā gadu laikā ir pievērst ļoti liela uzmanība plašsaziņas līdzekļos un citos formos uh, BRIK valstīm un citām uzlaicošajām lielvarām. Un šī grupa, kad ir pievienojusies arī tai Dienvidāfrika, ir regulāri satikusies jau kopš 2009. gada. Tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem, un kā jau deputāti jau minēja, mēs nevaram BRIK valstis skatīt kā kopīgu viendabīgu bloku. Dažreiz jau viņu izteikumos mēs redzam, ka vairāk viņi ir atšķirīgi nekā vienoti. Mums ir ļoti rūpīgi jāanalizē katrā jomā, katrā jautājumā tas, kā viņi sadarbojas, kur viņi sadarbojas un kādas ir atšķirības viņa darbība ANO jau tika minēta. Un tā ir taisnība. Konkrētos jautājumos šīs valstis ir apvienojušās, bet citos jautājumos, ne tikai runājot par ANO strateģisko reformu un drošības padomus sastāvu, bet arī runājot par ļoti svarīgiem politiskiem jautājumiem, šīs valstis nav spējušas vienoties vai arī nav spējušas saglabāt vienotību par spīti izskanējušiem komentāriem, es teiktu, ka Sīrija ļoti labs paraugs uz brīdi šīs valstis bija kopā, bet patiesībā ir rīkojušās ļoti atšķirīgi. Kad bija uh, starpniecības misija šovasar, tad Indija, Brazīlija un Dienvid Āfrika devās uz Sīriju, savukārt Krievija un Ķīna ļoti lielā saistībā ar savām interesēm šai misijai nepievienojās. Un līdzīgas atšķirības un nostājas ir redzams arī klimata pārmaiņu pārunās, kur ir ļoti būtisks atšķirības starp šo valstu nostājām. Un arī skatoties uz viņu attieksmi G20 grupas darbā. Līdz ar to ir svarīgi niansēt mūsu pieeju katrai no brika valstīm. Mums ir ārki bū, ļoti būtisks attiecības ar visām šīm valstīm, un tās ir jāpilnveido. Mums jāskatās, kur ir kopīgās īpašības un, un kuros brīžos tās darbojas kā grupas un kad mēs varam ar tām kā ar grupu sadarboties. Bet mums nav tāda pozīcija, un mums nav arī tāda interese viņas aicināt darboties grupā, koncentrējoties tikai uz BRICS, kā uz jaunajiem uh, dalībniekiem. Tad mēs aizmirstu par citiem svarīgiem ES partneriem, kas nav daļa no BRICS valstīm, bet kas ļoti bieži un regulāri Eh, sadarbojas ar atsevišķām BRICS valstīm. Kā piemēru varu minēt Turciju, Meksiku, Koreju, Indonēziju un vēl daudzas citas valstis. Un ļoti ātri viens piemērs, kad Dilma Rusefa ieradās Briselē aptuveni pirms mēneša uz Eiropas Savienības Brazīlijas samitu, un tā bija viņas pirmā lielā vizīte Eiropā. Viņa uh, bija Briselē, lai runātu par ES Brazīlijas attiecībām Sofiju Bulgārijā, jo viņai ir ģimenes saknes Bulgārijā un Turcijā. Viņa viesojas, jo um, Brazīlija to uzskata par ļoti svarīgu Eiropas partneri. Tas arī ir jāpatur prātā, kad mēs runājam ar Brazīliju un arī tad, kad mēs runājam ar Turciju. Protams, visas piecas Briks valstis ir strateģiski partneri Eiropas Savienībai. Un līdz ar to ir daļa no kopējā skatījuma, kas Eštons kundzei ir jauns darbs pēc padomas lūguma. Un mūsu mērķis šajā darbā ir skatīties, kā šīs strateģiskās partnerības mēs varētu uh, izmantot labāk, efektīvāk, strādājot ar katru partneri atsevišķi un attiecīgos gadījumos ar mūsu strateģisko partneru grupām. Mēs vēlamies atrast kopēju interešu jomas, kur mēs varam kopīgi rīkoties, vai tas ir daudzpusējā līmenī, vai konkrētāk uh, skatot atsevišķus jautājumus. Mums ir ļoti laba sadarbība starp mūsu Eiropas Savienību un Ķīnu un Indiju par uh, pirātismu apkarošanu Indijas okeānā. Mums ir ļoti plaša savienība, kas palielinās ar Brazīliju, runājot par attīstības jautājumiem ārpus Latīņa Amerikas, piemēram, Dienvidu Austrumāzijā un Āfrikā. Ir arī citi piemēri, un mēs ceram izstrādāt vēl daudzus tuvākajā laikā. Priekšētāji vēlos vēl par trīs vairāk ar iešlaidām saistītus jautājumus, kas arī ir minēti ziņojumā. Piektajā punktā tiek runāts par G20 kā attiecīgo pareizāko fórumu, kur veidot vienprātību. Mēs piekrītam, G20 ir ļoti būtisks fórums, tieši ziņojumā minēto iemeslu dēļ. Tā ir jauna grupa, kurā apvienotas BRICS valstis un vēl virkne būtisku partneru, kas ir ārpus tradicionālajiem ietvaram, un tādēļ mēs varam skatīt jautājumus, kas parasti rada ārkārtīgi nogurdinošas diskusijas, ja mēs tās skatām parastajā ietvarā. Un tādēļ šajā grupā mēs varam rast uh, risinājumu sadarbojoties ar BRICS un citiem partneriem, bet es nenosauktu to par vispiemērotāko fórumu. Es uzskatu, tas ir piemērots, bet nedrīkst aizmirst par citiem, piemēram, ANO, starptautiskiem finanšu fórumiem un citiem daudzpusēju kontekstu fórumiem, kur mēs varam sadarboties ar BRICS valstīm un citām būtiskām valstīm. Septītajā punktā tiek uzsvert, cik svarīgi ir koordinēt Eiropas Savienības ārpolitiku augstās pārstāvis paspārnē. Tas atspoguļo 21. un 26. Eiropas Savienības līgumu pantu kur augstai pārstai tiek piešķirta atbildība noštrošināt saskaņotību Eiropas Savienības rīcībā. Kā komisijas viceprezidente augstā pārstāve cenšas nodrošināt labāk sasaist starp ārpolitiku un citām Eiropas Savienības darbības jomām. Un ar komisijas rīcībām kā augstā pārstāve un ārlietu padomas priekšsēdētāji, viņa cenšas mobilizēt dažādās dalībvārstu darbības un spējas, lai tās būtu atbilstoši mūsu kopējiem mērķiem, kas ir nospraust kopēji institūciju starpā, uzklausot komisijas priešlikumus un kurus atbalsta padome un parlaments. Mēs augstu vērtējam šo atbalstu, ko mēs saņemam no parlamenta, nodrošināt centrālo koordinēšo lomu, kā tas paredzēts Lisabonas līgumā, kas paredzēts augstāk pārstāvēji un atbalsta ārējās darbības dienas. Pēdējais komentārs par devīto punktu, kurā ir jā, norādīts, ka jāizveido koordinācijas vienība ārējās darbības dienestā, lai nodrošinātu, ka politika attiecībā uz BRICS valstīm ir savietojamas, skatoties no sistēmiskā viedokļa. Es eh, neaicinātu izveidot konkrētu vienību, jo, kā daudz no jums atcerēsies, ja atgriezīsieties pie uh, pārunām, kur rezultātā tika izveidots Eiropas ārējās darbības dienas viens būtisks punkts, kuru uzsvēra parlaments un padome, un par eh, kurus bija vienošanās ar komisiju, bija tāds, ka jābūt eh, sistēmai par atsevišķiem geogrāfiskiem eh, nodaļām. Ja mēs izveidosim atsevišķu briks nodaļu, tad radīsies sajukums par to, kur tad īsti piekrīt atbildība, kurš uh, vada attiecības un veido ar Brazīliju, Indiju vai Ķīnu vai ar Dienvidu Āfriku. Tādēļ mēs uzskatām, ka šo attiecību ar valstīm veidošanas attiecību būtu jāatstāja atsevišķu geogrāfisku nodaļu atbildībā. Bet, protams, to var papildināt ar to darbu, ko no vienas puses veids strateģiskās plānošanas vienība, kas ir izveidota ārējās darbības dienestā un kas ir atbildīga tieši par to, lai skatītos plašāk un tālāk nākotnē, nekā geogrāfiskās nodaļas spēj to darīt ikdienā. Un no otras puses izveidojot ārējās darbības dienestā neformālu iekšējo uh, tīklo darba grupu, kas apvienotu atsevišķās nodaļas, kas skatās uz attiecībām ar BRICS valstīm vai ar galvenajiem strateģiskajiem partneriem, lai salīdzinātu un koordinētu jautājumus un nodrošinātu, ka mums ir kopēja saskaņot pieeja šiem jautājumiem. Paldies, priekšsētāji! Paldies, prie, paldies par uh, šo interesanto ieguldījumu diskusijām. Tagad vārds Sarjošam Vojskim noslēguma vārdiem. Eh, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Sarjoša Voļski, kungs Itālijas. Pirmkārt. Es saprotu, ka mans viedoklis saskan ar Zala kunga viedokli. Paldies par to. Un otrkārt, šis būtu svarīgais jautājums. Um, Fakti ir šādi. Šīs eh, valstis eh, pieņem eh, kopīgas nostājas biežiem. Piemēram, par Kodivāru, par ANO, par kosmosu, par Sīriju. Šie ir fakti. Un kaut arī šie fakti ir tikai 5% vai no kopīgā 1%, ko mēs varētu attiecināt uz brīdi, tad nebūtu pareizi izlikties, ka nekā tāda nav. Un te es gribētu pieminēt to komentāru, ko izteica mūsu kolēģis no zaļo politiskās grupas. Mums vajadzētu izturēties pret šiem valsts valstīm kā pret pieaugušiem, kā pret nozīmīgiem spēlētājiem pasaulē, nevis pieņemt nostāju, ka šīs valsts nav īpaši pieauguši, un ar to es gribētu sacīt, ka mums būtu jāatsakās no postkoloniāliem refleksiem attiecībā pret BRICS, jo tikai septiņas valstis no ES dalību valstīm ir ko, bijušas koloniālas valstis, eh, koloniālas politikas eh, īstenotājs, pārējais 20 ne, un līdz ar to šai ziņā mums nav nekāda kompleksa. On the remarks by Mr. Leffler. Runājot par Eiropas ārējās darbības dienesta Lefle kunga uh, komentāri. Pirmkārt, es nekur savā ziņā neminu, ka tās ir konsekventas savā rīcībā šīs valstis. Taču es esmu norādījis dažus gadījumus, kad tās valsts rīkojušās saskaņoti. Un tas arī ir nenoliedzams fakts. Jūs minējāt trīs lietas par G20 eh, vienošanos, tas ir fórums, kur mēs varam to sanikt. Runājot par septīto punktu, par mm, Savienības augstās pārstāvis ārlietās drošības politikas jautājumos atbildību. Jā, tā varētu tulkot eh, līgumu to, taču vai tas attiecīgi tiek īstenots? Es varētu sacīt, ka nē. Man šķiet, ka nē runājot par deviņu, par eh, šo koordinējošo uh, nodaļu. Te ir minēta pagaidu koordinācijas nodaļa. Lai kā mēs to dēvētu, tomēr ir fakts, ka, ka tiek gatavot reakcija kad jūs darbojaties ar Krieviju, Ķīniju, Indiju, šī, šī, šo valsts pārstāvi nekad nesanāk kopā un neapspriež. Bet tam būtu tā jānotiek un nav nekāds šaubu par to, ka šāda koordinācijas nodaļa ir nepieciešama. Ad hoc koordinācijas nodaļa. Es iestājos par geogrāfiskā pieeju, taču neaizmirsīsim, ka. Uh, šī pieeja ir novecojusi, tā ir palikusi 20. gadsimtā. Un tas attiec arī uz šīm lielajām geografiskajām nodaļām. Un es domāju, ka jau ir zināms progress domāšanas virzībā, par to esmu gandarīts, Un tad ir jārot labāks balans, kā skatīt šīs valsts, kaut arī tās nebūtu konsekventas savā rīcībā, tās nerīkotos kopīgi. Un ja kāds apgalvo, man šķiet, ka tā bija Ietemaki kundze, ka šīs valsts ir daudz mazāk konsekvences nekā mēs, tad paraugāties uz Lībijas lietu. Tās pieņēma vienot nostāju par Lībiju, kaut arī tur bija veseli aspekti milzīgi iesaist. Mēs nebijām konsekventi, bet šie nekonsekventi, šīs nekonsekventās Briks valsts bija konsekventāk šajā jautājumā nekā Eiropas saimnības dalībās. Tātad nevērtēsim tās par zem. Es varu tikai atbalstīt Annas Gomes sacīto, jā, taču mans secinājums būtu tāds, ka mums ir nepieciešams atsevišķi ziņojums par strateģiskajām partnerībām. Es nepiekrītu šai uh, Eiropas Savienības un EADD līdzinēnei pieejai, ka mēs sauksim BRICS par strateģiskām valstīm. Uh, sauksim tās par būtiskām, svarīgām valstīm. Te jādomā par mūsu vērtībām. Es varētu sacīt, Brazīlija ir strateģiska, jo tā ir demokrātiska. Krievija un Ķīna ir strateģiskas taiziņā, ka tās rosina manas strateģiskas bāžas, taču tās nav strateģiskas taiziņā, ka mēs varētu gribēt ar tām sadarboties, jo tās patiesībā. Uh, Uh, apšauba manas uh, klimata, demokrātijas, cilvēktiesību vērtības un tā tālāk. Tā tad uh, tas ir mans aicinājums priekšstādātājiem. Mums ir nepieciešams ziņojums par strateģiskām partnerībām. Mums nevajadzētu izvairīties no jaunu faktu atzīšanas starp, uz starptautiskās skatuves. Tāpēc, ka mums līdz šim ir bijis geogrāfiskā ārlietu politika, tad mēs arī turpināsim to uh, arī tālāk. Uh, neatzīstot eh, jaunu faktu, kas nenoliedzam pastāv. Bet es saprotu, ka šai komitejai ir rodams konsens, pa, pateicoties ši, šai diskusijām, un jau ir zināmas izmaiņas Eiropas ārlietu darbības dienas skatījumā. Uh, iespējams, ka te būs kā kafijas sarunas vai kuluāna saruna, kad Krievijas, Ķīnas, eh, Dienvidāfrikas ļaudis varētu satikties un, piemēram, reiz mēnesī un apspriesties. Un tā mēs varētu zināt, ko šie strateģiski vai netik strateģiskie partneri domā par mums, jo pat labam šeit vienkārši ir trūkums. Plais. Uh, ja mēs gribam gūt eh, simt uh, procentu vai kaut vai viena procentu pārskatu par šīm, par šo valstu grupām, tad tas mums ir, par šo valstu grupu, tad tas mums ļoti svarīgi, jo tas arī attiec uz drošības pasākumiem Lībijā, un, kurus mēs izvērtām aizmirstot par vienu būtiski svarīgu lielu valsti. Bet nākotnē man šķiet, ka šo valstu ietekme drīzāk palielināsies nekā samazināsies. Tātad šī neatzīšanas, jeb kā es to devēju, strausa politika nav pareiza. Ja viss tas, ko jūs sacījāt par eh, atšķirībām, par eh, dalītēm viedokļiem, tas viss ir pareizi, jā. Taču nav pareizi aizmirst par šo jauno de facto koordināciju, lai kā mēs to sauktu. Tā tad vismaz no mūsu puses iedibināsim atvērtu koordinācijas metodi. Paldies! Grazie! Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Balsojums būs 20. decembrī. Nākošais darba kārtības punkts ir Panzērī kungs ziņojums eh, delegācijas attiecībā ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību priekšsēdētāju ziņojums par 11. Eiropas parlamentu un Alžīrijas, Alžīrijas parlamentu sanāksmi 2011. gada 2. līdz 5. novembrī. Es gribētu aicināt Panzerī kungu sniegt mums pārskatu, ko jūs apspriedāt ar Alžīrijas varas iestādēm, un īpaši jūs varētu komentēt par trim lietām. Pirmkārt, pašreizējā situācija Alžīrijā, drošība nacionālā un reģionālā līmenī. Otkārt, Alžīrijas varas iestāžu viedoklis par to, kas norisinās Magribas valstīs, un treškārt, Kādu jūs e, saņēmāt reakciju jūsu apmeklējumu laikā saistībā ar jebkādu Alžīrijas vēlēšanu novērošanas misiju? Panzerikums. Jā, šī sanāksme notika no 2.5. novembrim, to jau jūs teicāt. Mūsu apmeklējuma mērķis bija tāds, ka mēs e, vedējām politisko reformu vēlme ņemot vērā ar, arābu pavasaru notikumus, ir īpaši sieviešu līdzdalību politiskajos procesos. Un, e, protams, ka mums bija arī runa par to, ka mēs pārbaudījām vēlēšanu likumu. Tālāk mēs vēlējāmies pārbaudīt, vai Eiropas Savienībai vajadzētu sūtīt eh, vēlēšanu eh, misiju, eh, novērot, novērošanas misiju uz Alžīriju, tā kā Tunisijā tika darīts. Tālāk mēs gribējām ieteikt, kā tiktu radīts īpašs orgāns abu palātu kompetences ietveros, tad tas būtu orgāns, kas eh, strādātu pie Eiropas Savienības attiecībām ar Alžīriju parlamenta līmenī. Tālāk mēs vēlējāmies iedrošināt Alžīrijas iestādes eh, stiprināt eh, attiecības ar Eiropas Savienību, izstrādāt šeit rīcības plānu. Eiropas parlamenta delegācija, ņemot to vērā, šeit bija plānojusi veselu virkni tikšanos parlamenta priekšēdētāja premjerministru, ārlietu ministru eh, pārstāvi Āfrikas eh, politikas jautājumos. Mums bija tikšanās arī ar Alžīrijas parlamentāro delegāciju, ar eh, Nacionālās padomes deputātiem. Mūsu sarunu centrā bija kopīgu interešu jautājumu sadarbības ar Paušeriju un Eiropas Savienību politiskās reformas, kas pat labāk notiek situācija Alžīrijā, ņemot vērā vispārīgo situāciju Magrebas valstīs. Alžīrijas iestādes mums eh, stāstīja par politiskajām reformām, kas pat laba notiek, un izteica arī vēlmi turpināt iesākto ceļu. Mēģis ir stiprināt demokrātisko procesu, palielināt eh, pilsoņu brīvības. Eiropas parlamenta delegācija saņēma informāciju par ekonomikas attīstību Alžīrijā un arī par perspektīvām. Diskusija gaitā abas delegācijas nonāca pie kopīgiem secinājumiem, ka šeit bija svarīgi. Pēc eh, daudziem gadiem bija iespējama šī informācijas apmaiņa, jo pirms tam tas bija grūti. Pirmkārt jāpasvietro, ka Attiecības starp Alžīriju un Eiropas Savienību ir turpinājuši attīstīties pēc tam, kad ir stājies spēka asociācijas noliekums. Starp parlamentu dialogam ir tāds strateģisks raksturs starp abiem vidusjūras krastiem. Ir jāpastiprina sadarbība arī jaunās kaimiņu attiecību politikas ietveros. Tika uzsvērts arī tas, ka pastāv iespēja Alžērijas parlamentā nodibinātu pastāvīgu komiteju, kas strādātu pie attiecībām starp Alžēriju un Eiropas Savienību ar mēķi turpināt dialogu. Politiskās reformas sniedz vēsturisku iespēju, kas tagad ir jāizmanto. Un likuma pieņemšana par sieviešu līdzdalību politiskajā dzīvē, no nu, tā nevar atteikties. Un uh, Sievietēm ir jāpiedalās arī ekonomikas un sociālajā attīstībā, ir īpaši īstenot tādus pasākumus kā nodarbinātības veicināšana sievietēm. Asociācijas un apvienības tām ir jākļūst eh, līdztiesīgām, līdztiesīgiem partneriem ar Alžīrijas iestādēm. Ir eh, tās jāatbalsta to darbībā un jābūt arī caurskatāmām finansējumam. Magribas valstīm ir kopīgs liktenis. Eiropas uh, Savienība turpinās attīstīt reģionālo sadarbību ar mērķi atbildēt uz reģionāliem izaicinājumiem. Alžīrijas iestādes apņēmība nodrošināt to, ka vēlēšanas, kas ir paredzētas 2012. gadā, notiktu brīvi un taisnīgi. Eiropas delegācija piedāvāja Eiropas parlamenta pieredzi vēlēšanu novērošanas procesā, un, kā jau es teicu, mēs arī šeit signalizējām mūsu gatavību šo pieredzi sniegt arī Alžīrijas iestādēm 2012. gada vēlēšanām. Vēlēšana koordinācijas grupa Albertīnī un Žalī kundzes vadībā šeit eh, rūpēsies par to, lai tas būtu ilgtspējīgi, lai izvairītos no nedrošības un neskaidrības un Eiropas parlamenta ticamība, lai šeit netiek likt uz spēles ja mēs uh, veicam vēlēšanu novērošanu, tad mums viss ir jāņem vērā, tad ne, tas nedrīkst būt kā tāds turisma apmeklējums. Turklāt mēs vēl arī aicinām uh, atcelt muitu soli pa solim pēc iespējas ātrāk. Turklāt vēl mēs tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tas bija ļoti būtisks tikšanās, jo tajās kļuva redzams, kā attiecības starp um, valsts varu un uh, pilsonisko sabiedrību nav vienkāršas. Noslēgumā es gribētu izvirzīt dažus ieteikumus, sniegt jums dažu informāciju. Komitejas priekšēdētāji Albertīnī kungs jau to pieminēja, bet vēl es gribētu atkārtot. Esam nosūtījuši arī vēstuli Lohbīlēras kundzē, kas ir cilvēktiesību komiteja, apakškomitejas vadītāja. Esam šeit plānojuši uh, sarīkot kopēju sanāksmi par Magribas uh, eh, valstu bēgļu situāciju. Būtu labi, ja būtu šāda kopīga sanāksme starp eh, ārlietu komiteju un Magrebas delegāciju, lai šeit strādātu pie sadarbības jautājumiem starp Alžīriju, Mauritāniju, Mali un Nigeru. Un vajadzētu šeit pārbaudīt, cik lielā mērā Eiropas Savienība šeit varētu iesaistīt jautājumu risināšanā. Par šo tematu mūsu delegācija jau runāja arī ar Masēju kungu, ar ārlietu ministru. Tiks nosūtīta arī vēstule abu parlamenta palātu priekšsēdētājiem tiks izvirzīts priekšlikums radīt tādu pastāvīgu orgānu, kas strādāt pie attiecībām Eiropas parlamentu, gribētu arī paziņot, ka Magribas delegācija ir paredzējusi divas tikšanās, kas būs par reģionālo integrāciju Magribas valstīs. Būs arī arotbiedrību organizācija, uzņēmumu pārstāvji, mēs satiksimies no Marokas un Tunisijas, tālāk arī ar jauniešu organizāciju pārstāvjiem no Magribas valstīm. neatkarības 2012. Eh, gadā eh, gada diena, tur būs arī izstāde iespējami sarīkot Eiropas parlamentā. Ir arī šādi punkti, kas attiec uz Rietumu Sahāru. Man bija, bija iespēja satikt Tindu kungu, un būtu arī labi, ja Kristofāras kunga ielūgums tiktu atkal atjaunots, raugoties uz tikšanos, kas ir paredzētas kopīgām sanāksmēm AFET komitejā un uh, cilvēktiesība apakškomitejai. Cilvēku tiesību situācija šajās valstīs izraisa bažas šajās valstīs, un Eiropas Savienības humānā palīdzība ir jāiekļaut darba kārtībā mūsu komitejā. Turklāt arī būtu labi, ka tiktu ielūgts arī polisārio ar šādu kopīgu sanāksmi AFET komitejā un Magrebas delegācijai. Tad bija arī mutisks jautājums no ad hoc delegācijas nosūtiešanu par cilvēktiesību situāciju bēgļu nometnēs. No Sahrāvī. Mhm. Tik tā no manas puses par situāciju šajā jautājumā. Labi, paldies. Vai ir kolēģi, kas vēlas eh, uzdot jautājumus un izteikties? Lūdzu. Labi, tad tagad vārds kolēģiem. Euh, paldies. Saka Benarāba kundze, es pat esmu bijusi šajā Magrib valstu delegācijā. Ir situācija, kur pastāv spēcīga grība izvērst politiskas reformas, ir vairāki līkumi, par kuriem tiek balsos, taču no otras puses runājot par sieviešu situāciju, jā, ir gan likumi, par kuriem tiek balsots, uh, un tur ir prasība, lai 20% no eh, kandidātiem būtu sievietes. Tātad mazās pilsētās 30% lielākais un 40% sieviešu lielākās, tiešām liel, pavisam lielās pilsētēs un 50% attiecībā uz alžīriešiem ārpus Alžīrijas. Taču ar šo kvotu nepietiek, jo patiesībā uz to ir norādījuši feministi un nevalstiskās organizācijas. Problēma ir ar ģimenēm. Tās piespiež sievietēm. Uh, tās uzliek prasīs vēl sievietēm, viņām ir vispār jāgūst atļauja, piemēram, lai viņas brīvi varētu iziet no mājas. Tātad patiesībā situācija Alžīra ir tāda, ka sievietes nevar brīvi rīkoties, un to ir svarīgi norādīt. Vēl es gribētu uzdot jautājumu priekšsēdētā uh, parlamenta. Uh, parlamenta priekšstādātāja man sacīja, ka šī ģimeņa situācija pat laba netiek apspriesta. Un tad vēl divas lietas, kas man šķiet svarīgas. Panzelīna kungs ir sacījis svarīgs jautājums par likumprojektu, par to vēl nebija balsots, balsojuma datums tika atlikts, un daudz runātājus to norādīja. Tātad uh, likumprojekts par asociācijām. Uh, Bušeši, uh, Arābu līgas uh, cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājs, sacīja, ka šis likumprojekts ir parāds. Uh, apklusināt šīs asociācijas. Būs nepieciešama atļauja asociācijas izveidē. Ir vairāki projekti šajā asociāciju likumprojektā, kas paredz apklusināt šīs asociācijas. Līdz ar to NVO ir satraukt un, kā sacīja Arāb līgas uh, šīs komitejas priekšsēdētājs, tas rosina bāžas. Uh, balsošanas datums ir atliks, ir cerams, ka te tiks panākts progress. Runājot par Magrebas, Magrebas un Āfrikas valstī, mēs satikām ministru, kurš ir atbildīgs par, šim, par šo reģionu. Beselērs kungs. Viņam ir viena stratēģija, tā šāda vīzija saistībā ar drošību, drošības stratēģiju. Un šai ziņā Sahel valstis attiecībās ar AS, ar ES un ASV runāt vienotā balsi. Man tas šķiet interesanti, jo te ir runa gan par drošību, gan par aizsardzību un arī par cīņu pret uh, terorismu un tai pašā laikā cīņu uh, pret nabadzību, nabadzības apkarošanu, jo šeit šo valstu pilsoņiem būs uh, skaidra nostāja, viņiem ir svarīgi, lai būtu finansējums, uh, lai reāla situācija tiktu uzlabota. Un runājot par vēlēšanu komisiju. Tās ir plašas debatas Eiropas parlamenta delegācija vairākas reizes ir jautājusi, vai mēs varētu īstenot uh, au, uh, vēlēšana novērošanas misiju. Vairākas reizes tas tika atlikts, taču pretējās uh, oponentu opozīcijas partijas priekšsādātājs, viņš ir ģenerālis, aizmirstīs, kā viņu sauc, sakrunātāji FFS uh, uh, laiku šīs opozīcijas partijas priekšsēdētājs man sacīja, ka šī vēlme doties demokratizācijas virzienā nav visaptvaroša, nav neapšaubā. Viņš norādīja uz to, ka pastāv risks ka šis process ne, nav viennozīmīgi uh, vērsts uz demokratizēšanu. Bet te ir svarīgi norādīt uz atšķirībām ar, no Tunisijas. Jo Tunisijā šo vēlēšanu procesu vadīja neatkarīga komisija, un tā tika atzīta kā leģitīma. Alžīrijā šāds neatkarīgs komisijas nav, Tie, tās būs amatpersonas, eh, tieslietu un iekšlietu ministra, kurš vadīs šo procesu. Līdz ar to te ir, zinām, problēma ar eh, šo eh, vēlēšanu organizēšanas neatkarīgumu. Tā ir pašā laikā tika vērsta mūsu uzmanību uz to, ka mums kā uh, Eiropiešiem nevajadzētu pārāk paust savas pāris paldies. Pan Dzerīkungs lūdzu. Volevo precisare su due aspetti. Jā, paldies. Gribētu runāt par diviem aspektiem, par drošības stratēģiju. Mēs uh, aicinājām Alžīriju mēģināt iekļaut arī Maroku terorismu apkarošanā. Tas ir viens no sarežģītākajiem punktiem, kur viņi tā kā negribīs to dzirdēt, bet tam noteikti ir jānotiek. Tas, kas pat laban notiek, ir ārkārtīgi sarežģīti. Sahāras eh, nometņu, eh, tur notiek nolaupīšanas un sarunas nenovētas bez kādiem rezultātiem, kad rietuma Sahāras raugoties, eh, droši vien, ka notiek tāda konfrontācijas radikalizācija. 25. decembrī notiks uh, uh, polisārio kongress. Ir arvien vairāk uh, tādas ceļotāju ciltis, kas uh, ir bruņojušās, kas bruņot konflikti ar citām uh, valstīm. Tas nozīmē, ka šiem abām valstīm ir jāpienojas uh, eh, kopā ar visu kvartētu, gan arī kopā ar Maroku. Tad vēl par vēlēšanu novērošanu. Diemžēl man jāsaka, ka ir pārāk daudz mm, deputa, vai deputātu vai pārstāvju, kas uh, Uh, atbalsta terorismu un uh, izdara patiešām lielu kaitējumu. Daži uh, tēlo, ka it kā viņi būtu vēlēšana novērota, citi kā apgalvo, ka viņi ir šo valstu draugi, un būtu labi visu šo noregulēt. Un mēs vēlēšanu novērošanu misiju esam pieprasījuši, tas ir jādara tāpat kā Tunisijā, bet pēc Eiropas noteikumiem, nevis pēc Alžīrijas noteikumiem. Es personīgi runāju ar to ar komisāru Fīlis kungu, es viņu aicināju uh, ieņemt tādu pašu nostāju. Ja, ja vispār notiek vēlēšana novērošana, tad tām ir jābūt ļoti nopietnai lietai, lai parūpētos par to, ka Eiropas Savienība nezaudē savu ticamību pilsoniskā sabiedrībā. Ja mēs to nedarīsim, tad valstis to darīs viens pašas, bet tad nebūs garantijas uh, patiesi brīvām vēlēšanām. Paldies! Man arī ir jautājums, saka priekšsēdētājs, eh, priekšsēdētājiem Pancērija kungam. Mēs zinām, kāda, eh, kāda ir strīdis starp Alžīriju un Maroku. Ir īpaši par situāciju Rietum-Sahārā. Kādas pat labi izskatās attiecības starp Alžīriju un Maroku? Kāds tas izskatās pašlaik? Vai šīs attiecības ir labas? Saprātīgas, ļoti labas vai lieliskas? Kādas perspektīvas eh, pastāv? Uh, tuvākajā nākotnē, ir īpaši raugoties tādiem metējiem kā terorisma apkarošana vai arī robežu kontrole. Pants Erikungs atbild. Attiecības nav pārāk labas. Kaut arī oficiālās tikšanās uh, laikā tika paziņots kaut kas savādāks. Raugoties uz ekonomisko un reģionu sadarbību, pastāv problēmas, arī terorisma apkarošanai problēmas. Es domāju, ka tieši Alžīrija pašlaik eh, izvēlas tādu pati sava uh, eh, politisko opciju, tīpaši šajā Sahela apgabalā, un uh, tā vēlas uh, iztumt ārā Maroku no šīs stratēģijas. Tādēļ ir jāparūpējas par to, kā notiek darbs pie tā, lai Maroka tiku, tiktu iekļauta stratēģijā. Tieši šajā virzienā ir jāstrādā. Paldies, priekšsēdētājs! saka, es gribētu kolēģiem atgādināt, ka 11.15, tātad pēc 20 minūtēm, būs sanāksme aizslēgtām durvīm, kur būs debates ar Žā Kraviņo. Viņš ir tikko kā ieceltais uh, Eiropas Savienības delegācijas Indijā vadītājs. Tātad uz 20 minūtēm mēs pārtrauksim sanāksmi un 11.15 turpināsim darbu. Aizslēgtām durvīm. Paldies!